Pan Čevarničonce! Priekšsēdētāja kungs. Parīgs. Cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Uh, uh, colleagues, ladies and gentlemen. Dāmas un kungi, man ir jums bēdīgas ziņas. Let me say few words, kolēģi. Kolēģi, ļaujiet man teikt dažus vārdus. šī ir informācija par Anželo Vasalo kungu, 58 gadu vecumā kampaņas reģionā. Vak pagājušajā svētdienā Kamorra viņu nogalināja, kad viņš bija ceļā uz mājām. Uh, Viņš bija labāk pazīstams eh, kā tāds garīgais eh, tēvs un garīgais mērs, kas centās uzlabot dzīves apstākļus savā reģionā. Viņš vienmēr ir cīnījies par pretorganizētās eh, noziedzības tīkliem, kas pārņēma viņa pilsētu. Viņš strādāja ar saviem cilvēkiem. Mēs nedrīkstam par zem novērtēt organizētās noziedzības līmeni dažās no mūsu dalībvalstīm. Mums ir jābūt vienotiem so solidaritātē, eh, lai izravētu šo ļaunumu no mūsu sabiedrības. Un Anģelo Vasalas eh, nāve lai a, eh, viņa nāve nebūtu bijusi veltīga. Es vēlētos lūgt jūs piecelties un uh, ar klusuma brīdi godināt viņa piemiņu. Thank you. Paldies! So Tagad, cienījamie kolēģi, mēs pāriem pie balsošanas. Es redzu, ka Kārima kungs grib runāt par procedūru. Priekšsēdētāj kungs, paldies! 48, pēc 48 stundām musulmāņi vēl svinēs Uh, savus reliģiskos svētkus, Ramadānu, bet uh, Floridā ASV tika organizēta uh, Korāna dedzināšana, ko nosoda ASV valdība un arī Vatikāns. Es ceru, ka arī Eiropas parlaments vēl vērsīsies pret šo Korāna dedzināšanas akciju. Šis ekst, šī ekstremālā rīcība, par to faktiski ir atbildīgs tikai viens ekstremāli noskaņots vīrietis, un uh, nevajadzētu visus kristiešus par to vainot. Un šis mācītājs neko nepanāks ar to, viņš ir izolēts arī savā valstī un no saviem reliģijas uh, brāļiem. Paldies! Thank you, Mr. Kari. Paldies eh, par šo te reglamenta punktu. Point of order. Vēl kāds punkts par procedūru vai reglamentu? Priekšsēdētāji, kungs.